Ședința este reluată. Cienījamie kolēģi, atsākam darbu. Pirms eh, turpinām eh, debates par pirmo darba kārtības punktu šajā te pēcpusdienā, es gribētu informēt par to, ka vakardienas sēdes protokols ir sagatavots, teksts ir pieejams, ja nav piezīmi, tad. Uh,